proti par kopīgiem pētniecības pasākumiem un to plānošanu, lai cienītos pret neirodeģenatīvai slimībām, jo īpaši Alzheimer slimību. Mūsu referenkungs ir uh, Herberts Rose, bet viņš ir novēloties. Viņš mums par to ir paziņojis, tādēļ es ieteiktu tagad uzklausīt Krostets kundzi, un pēc tam es došu vārdu padomē. Grostets kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Rāļkungs faktiski nav klāt, tādēļ es eh, gribētu atgādināt jautājumu, kuru mēs uzdevām komisijai. Arī par 165. panta um, ehm, spēkā esamību Eh, šeit ir runa par pasākumiem, kā cīnīties pret neirodenetīviem slimībām. Eh, tas prasa eh, parlamenta līdzdalību. Mūsu jautājums ir, vai padomi var apstiprināt savu nodomu konkurences padomē 3. decembrī 2002, 2009. gadā pieņemt šo visu. Eiropas padome ir konsultējusies ar Eiropas komisiju. Mēs gribam zināt, vai komisija arī parlamenta atzinumu ņems vērā šajā jautājumā, kad tā sastādīs savus secinājumus, kad būs vēlākas iniciatīvas kopīgajā eh, pētniecības pasākuma plānošanā. Es gribētu uzdot jautājumu padomē. Uz kāda atzinuma pamata šie pasākumi tika pieņemti? Vai uz tā paša tiesiskā pamata? Jo mums ir rezolūcija Mēs esam sastādījuši rezolūciju, un uh, ši, šo rezolūciju atbalsta visas politiskās grupas, un šī rezolūcija ir svarīga. Jo tajā ir uzsvērts, par ko ir runa, uh, par tādiem jautājumiem, uh, kas cilvēku noveco, novecošanos mums vairāk nekā 7 miljonu cilvēku ar Alzheimer slimību Eiropā, un nākamajos 20 gados šis skaitlis dubultosies, tā, to saka prognozes, tādēļ nepieciešams plānot un investēt un sadarboties šajā jomā, lai dotu cilvēkiem cerību uz cieņpilnu dzīvi vecumā. Tā ir veselības un sabiedrības problēma, kas attiec uz visu Eiropu, un tas prasa saskaņotu darbību, lai sasniegtu efektivitāti gan diagnozē, gan profilaksē attiecībā šo slimību. Īpaša uzmanība jāpievērš pētniecības un inovāciju atbalstam gan sabiedrības, gan valsts, gan privātajā sektorā, lai cīnītos pret šīm slimībām. Pētniecība Eiropas līmenī ir pārāk sas, sašķelta, ir jārada lielāka sadarbība, piemēram, par jaunajiem medikamentiem, kas tagad tiek laisti tirgū. Tas nedrīkst eh, palikt kā vienkārši tādi atsevišķi eksperimenti, tas viss ir jāpaplašina. Pētniecība parāda, ka uh, pastāv arī uh, pre, di, uh, iepriekšējais diagnostikas iespējas, un visa pasauli gaida no, uz signālu no Eiropas, lai varētu pietiekami agri paredzēt šīs slimības attīstību. Paldies, Grostētas kundze, pēc piecām minūtēm uz piecām minūtēm došu vārdu Mirzes kundzei Māstrāmas kundzei. Paldies, priekšsēžkungs. Gudātie deputāti. Padomas priekšlikums, lai cīnītos pret neirodeģeneratīvajām slimībām, jo īpaši Alzheimer slimību ko nāca no komisijas 2009. gada jūlijā un balstās uz līguma 165. pāntu, kurā e, ir runa par koordinācijas ar kopienu un dalībvalstīm pētniecības un tehniskās attīstības jomās. E, tiek radīts saiknes starp dalībvalstu un kopienas politikas 165. pāns un E, kopīgās programmas plānošanas iniciatīvas ir sastarpēji savienojums. Abi balstīt uz to, ka mēs saskaramies ar kopīgiem izaicinājumiem. E, ir jāstiprina dalībvalstu politika un jārod kopīgi risinājumi mērķis, uzlabot efektivitāti un e, valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai uzlabot Eiropā 165 pāns padomē nedod tiesības uzņemties iniciatīvu, eh, taisnotrādi tas ir judis pamats komisijai uzņemties iniciatīvu un uzlabot eh, dalību valstu un kopienas sadarbību. Šajā pētniecības rubrikā nav tiesiski pamata, ko komisija var izmantot, lai uh, ierosinātu pasākums vienotai programmas plānošai. Tāpat laikā padomē ir spēcīga politiska iniciatīva, lai spērtu kopīgas soļus, lai cīnītos pret neirodeģeneratīvajām slimībām, it īpaši Alzheimeru. Mums ir arī komisijas teksts. Es zinu, ka parlaments uzskata cīņu pret Alzheimeru par ļoti augstu prioritāti Februārī parlaments aicināja komisiju un dalībvalstis savā paziņojumā atzīt par prioritāti Eiropas Savienības veselības jomā parlamentu e, aicinājums ir sadzirdēts, protams, un komisija un padomi raudzīsies uz to, lai arī padomi savos secinājumos 3. decembrī 2009. gadā savus secinājumus uh, publicēs, un tur arī mēģinām iekļaut šos jautājumus. Padomi uzskata e, kopīgi ar deputātiem, ka mums ir e, kopīgi jārisina šie jautājumi, pamatoties uz pētniecības rubrikas iniciatīvu. E, šāda kopīga rīcība būtu pamats iniciatīvai un padome uh, var arī ierosināt vēl cits eh, pasākums. Paldies! Paldies, ministras kundze! Tagad atsevišķo politisko grupu runātāju. Vispirms vārds Antonesko kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs! Zviedrijas prezidentūra vēlas decembrī pieņemt secinājums par cīņu pret neirodeģeneratīvajām slimībām, negaidot padomes uh, viedokli, bet es biju referenti par šo jautājumu. Es atbalstu risinājumu, kas atbalstītu parlamenta pozīciju cīņā pret neirodeģeneratīvajām slimībām, jo īpaši Alzheimer slimību. Uh, šīs slimības ir eh, liela problēma Eiropas sabiedrībai, skai veselībai, attīstīto valstu dzīves līmenis ir novedis pie tā, ka dzīves ilgums ir pieaudzis, un tieši tādēļ mēs saskaramies ar šo problēmu ar vien vairāk. Jāņem vērā šīs, šo slimību ietekmi arī uh, aprūpētājiem, slimnieku aprūpētājiem. Tas apdraud visas veselības aprūpas sistēmas, arī pacientu skaits ar vienu turpina pieaugt. Komisijas priešlikums e, koncentrējas uz pētniecības jomu. Mūsu risinājums uzsver gan pētniecību, gan arī to, kā ar pētniecību uzlabot esošo situāciju. Tādēļ es aicinu uzmanību pievērst gan uh, zinātniskai pētniecībai, gan arī tam, kā šī pētniecība atspoguļojas jau patreiz eh, aprūpas līmenī. Parlaments ir izrādījis dziļu interesētību šajā jautājumā un atzīst šo uh, dokumentu par ļoti svarīgu. Tieši tādēļ uzskatām šo arī par pilotprojektu um, pētniecības eh, kopīgām iniciatīvām. Tādēļ parlamentu viedoklis jāņem ļoti eh, rūpīgi vērā padomas secinājums gatavojoties. Atgādinu, ka 182. pāns Lisabonas eh, līgumā mums nodrošina tomēr tiesisku pamatu. Paldies! Nākamais runātājs divas minūtes Patricija Toja. Paldies, priekšsēžu kungs! Patreizējā iniciatīva ļoti nozīmīga diviem eslu dēļ. Pirmkārt, ir runa par pētniecību neirodeģeneratīvo slimību jomā. Otrkārt, ir runa par šīs pētniecības uh, uh, priekšnoteikumiem un uh, parlaments būtu bijis ļoti priecīgs, ja par pilotprojektā mēs būtu tikuši iesaistīti. Tagad mums ir jākonstatē fakti, Mums ir jāpauž savs atzinums un jāraugās uz to, lai konkurences padomu to ņemtu vērā. Cerams, ka parlaments turpmāk eh, vairāk tiks iesaistīts eh, pētniecībā īpaši šajā jomā. Tam ir vajadzīgi resursi, ir un par slimību, kas ir ļoti sarežģīta ārsējuma, kā Alzheimer's, Parkinsons un cits slimības, kuru Eh, izplatība tikai pieaug, eh, pieaugot eh, dzīves ilgumam. Tādēļ ir vajadzīgi pētījumi, arī ir jāatrod medikamenti, ir runa par cita, citiem elementiem. Mums ir jāstrādā vairākās jomās un uh, jāstiprina arī institūcijas, kas strādā ar šiem jautājumiem. Neaizmirsīsim arī šo cilvēku sociālo iekļaušanu. Viņi bieži tiek izlēti mm, slimības rezultātā no sabiedrības, un arī ģimenes piedrīgie ir jāņem vērā. Tātad līdzekļi un centieni ir jākoncentrē, lai eh, izvairītos no centienu pārklāšanās un uh, tiešām nodrošināt veiksmīgs rezultāts mūsu centieniem. Gan e, valstī, gan privātai pusē būtu jāizdara e, centieni, jāinvestē daudz miljonu eiro, bet mums jāraugas konkrēti uz to, kas jau paliek darāms, mums ir vajadzīgi kopīgi projekti un programmas, e, kuros piedalās gan Eiropas dalība valsts, gan uh, privātās, gan valsts puses. Neaizmirsīsim arī starptautisko aspektu attiecībās pētniecību. Paldies, kundze. Tagad vienu minūtu runās Horho Hacimarkakis kungs. Paldies, priekšsēžu kungs, padoms, priekšsēdus kundze. Mēs šodien runājam par par lēmumu projektu par neiroģeneratīvām slimībām. Patiesībā mums vajadzētu direktīvu šajā jomā. E, Parkinsons, Alzheimers, tās ir e, neirodeģeneratīvās slimības, kas rada liels izaicinājums Eiropai, e, liels izmaksas arī. Diemžēl Eiropā ir daudz birokrātijas, daudz pūliņu pārklāšanās, un tieši ar šo priekšlikumu mēs gribam stāties šīm problēmu pretī. Grupa ir izteiks ierosinājumu, ka uh, Eh, eh, sabiedrībai atklāt būtu jāpadara šie pētījums rezultāti. Diem, eh, es to atbalstu šo go, rezu, priekšlikumu, diemžēl tas nav pareizi noformēts, tādēļ tas jāparfulē. Lūdzu to izdarīt. Es priecātos, ja komisija un padome Eiropas patents zāļu un bioloģisko medikamentu jomā arī vairāk darīt. Katrā ziņā Alde atbalsta šo lēmu projektu. Paldies! Nākamais vienu minūtu runās Filips Lamberts kungs. Priekšsēžu kungs, paldies! Man vajadzēja būt referentam par šo jautājumu, tādēļ es esmu mazliet vīlies, bet esmu priecīgs, ka mēs virzamies uz priekšu. Nav tagad tas brīdis starp institūcijas strīdam. Priecājos, ka padomi ir gatavs spērt soļus. Tagad man ir daži novērojumi. Es ceru, ka padome šeit uh, ņems vērā arī parlamenta idejas, e, pa ko mēs balsosim rīt. Es gribētu uzsvērt nepieciešamību, ka ir vajadzīgs līdzsvars, tāpat kā klimata izmaiņās, starp piemērošanos un uh, slimību saku mazināšanu. Mums arī jāstrādā profilakses jomā, jo tas ir visefektīvākais vienmēr un arī vislētākais, kā cīnīties pret slimībām. Un tagad, vai kopīgā uh, programmēšanas iniciatīva, ar to pietiek. Nu nē, vismaz ne tas kļūtu par normu šādu milzu pasākumu. E, mums vajadzīgs kaut kas, kas uzlikt e, juridisks pienākums visām dalību valstīm. E, un otrkārt, finanšu prioritātes. Pirmais mūsu jautājums, vai mēs pietiekoši uh, līdzīgas atlicinām šādu slimību apkarošanai, mēs uzskatām, ka tas tā nav. Tādēļ mēs gribētu eh, noteikti apstiprināt nākamās pamatprogrammās, varbūt dažu uh, līdzekļus no dažām citām programmām paredzēt šeit, kur eh, varbūt dos zinātnes rezultāts tikai pēc 60 gados un varbūt kaut ko no tā atlicināt Alzheimer un citu neirodeģeneratīvo slimību apkarošanai. Es domāju, tas tiešām vajadzīgs. Nākamais runātājs. Uh, Vienu minūtu, Māris Maķas kundze. Paldies, priekšsēžkungs. Ļaujiet man sacīt, ka es gribu atbildēt, atbalstīt šī jautājuma risināšanu. Mums ir jārisina ar politiskā problēma, kas ir saistīta ar pro, tētniecības programmēšanu. Mums ir vajadzīga kopīga Alzheimer programmēšana, lai izmainītu noteikums. E, mums bija ziņojums, tagad mums ir rezolūcija, tātad mūsu lēma pieņemšanas kapacitāte ir mazinājusies tā rezultātā. Mēs esam kļuvuši par konsultantiem tā vietā, lai būtu tādi pilntiesīgi deputāti. Es ceru, ka mūsu rekomendācijas tiks ņemts nopietni. Pētniecības programma ir politiski izšķiršanās, nevis tehniska, tādēļ parlamenta prasības būtu jāņem nopietni. Es domāju, ka pastāv politiskas prioritātes, un tādēļ mums ir vajadzīga caurskatām demokrātiskā procedūra, kas attiec uz kopīgo lēmumu par Alzheimer. Mums ir jārūpējas, ka tā kā bija ar šo procedūru tā neatkārtotos nākoties. Ceru, ka mēs uh, laiks tiksim informēti, ja kaut kas tāds atkal tiks gatavots un ka parlamenta rekomendācijas šajā jomā tiks ņemts nopietni. Pat laban ir 60 tūkstoši cilvēku, kas cieš no uh, garīgām slimnīcām, un uh, šīs problēmas ir jārisina viņu radiniekiem, viņu ģimenēm. Ir šādas jomas kā šī te, kurā būtu vēlams redzēt sadarbību Eiropas līmenī un koordinātu, koordinētu pieju šīs problēmas risināšanā. Cerams, ka zinātnes sasniegumi varēs eh, šo situāciju labot. Apvienotāja karalistē pat labanos ir 400 tūkstošu Alzheimera slimnieku. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai kaut kas tiktu darīts, tā skaitā arī sociālā sociāli pētījumi, kā šī slimība iespaido tos, kas rūpējas par slimniekiem. Un šī pētniecība šai jomā ir ļoti svarīga, jo tā ir saistīta ar cilvēku dzīvību. Paldies! Tagad turpināsim. Pirmā runātāja Karvaljo kundze divas minūtes, lūdzu. Obrigada, Liels paldies priekšsēdētāji! paraugoties uz šīm institīvām, kas tiek veikts Eiropas līmenī, ņemu uh, uz centieniem apkarot Alzheimer slimību, dalībvalsts, tas ir dalībvalsts kompetencē, tomēr ir svarīgi, lai būtu institīvas Eiropas līmenī, lai tiktu koordinēti vispētniecības pasākumi. Un tāpēc mums jāizvairās no šo centienu fragmentācijas. Kopīgā pētniecības problēma, eh, programma ir svarīgs instruments, kā varētu izvairīties no šīs pētniecības fragmentācijas Eiropas līmenī. Tad varētu sasniegt labā koordināciju dalību valstīs un veselības iestāžu jomā. Eiropas pētniecības telpa būs centrs, eh, būs eh, Lisabonas līguma centrā. Tas būs galvenais punkts. Tomēr man ir zinām šaubas par šīs kopējās programmas īstenošanu, ņemot vērā birokrātiskos sarežģījumus, kas varētu rasties. Tāpēc man rodas jautājums, kā mēs varētu šeit eh, izvairīties no no tērēšanas uz birokrātiju, lai mēs varētu tiešām īstenot šo pētniecību šajā svarīgajā jomā. Paldies! Paldies! Tagad uh, nākošā runātāja Čēdras kundze vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, kā bijusi veselības profesionāli, e, ir diezgan nepatīkami uzzināt, ka parlaments ne, ar parlamentu neapspriedīsies Alzheimer slimības uh, apkarošanas uh, sakarā. Alzheimer slimnieku skaits ir palielinājies no uh, 30, 35 miljonu slimnieku šodien, taču ar laiku to būs ar vien vairāk. Īrijā, piemēram, ir 50 tūkstoši cilvēku, kas rūpējas par 40 tūkstošiem Alzheimer slimnieku. Un eh, cilvēkiem, ģimenes locekļiem pastāvīgi ir pastāvīgi jāpiedzīvo sāpes raugoties uz viņu radiniekiem, kas mocā šīs slimības iespējā. Uh, Un Eiropas parlamenta viedokļu šai jomā būtu jāņem vērā, jo tas attiec ne tikai uz Alzheimer slimniekiem, bet arī uz tiem cilvēkiem, kas par viņiem rūpējas. Liet... Paldies, tagad turpināsim un būs brīvā mikrofona procedūra. Daži runātāji ir pieteikušies. Pirmā runātāja - Magīnes kundze, viena minūte. You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Acīm redzot, eh, pētniecības koordinēšana šai jomā ir ļoti svarīga. Un te nav runa tikai par Alzheimer slimību. Bet nervu sistēmu graujošās slimības ir <laughs> vesela plaša joma. Jautājums rodas, kā šīs pētniecības darbs tiks veikts. Jāveicina ir um, eh, apspriedes starp parlamentu un padomi. Man eh, rodas bāžas, taču tai pašā laikā man ir cerības, ņemot vērā mūsu referentu centienus, ka dzīvnieki turpmāk šajos pētījumos tiks izmantoti, ņemot uh, vērā uh, dzīvnieku labturību. Jo tādā veidā mēs uh, sniegsim ieguldījumu to cilvēku veselībā, kuriem ir pat labani jācīnās ar Alzheimer's slimību. Es ceru, ka mēs sasniegsim vienošanos otrā, otrajā lasīmā. Pašreizējos pētniecības apstākļos ir ļoti svarīgi, lai tā tieši būtu. Liels paldies! Nākošajam runātājam lūdzu arī vienu minūti. Činkujā, paņem, Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Jautājums par šīs slimības apkarošanu tika apspriesti arī agrāk prezidentūras, Francijas prezidentūras laikā, un tad tika sacīts, ka šajā jautājumā ir uh, jāstrādā Eiropas Savienības līmenī, ņemot vērā šī jautājuma nopietnību. Jau tika sacīts, ka miljoniem cilvēku un viņu ģimenes skar šī slimība kad mēs tiekamies ar saviem balsotājiem, viņiem rodas jautājumi. Kāds ir Eiropas Savienības ieguldījums? Ko Eiropas Savienība īsti dara? Par ko jūs esat atbildīgi? Un eh, šie jautājumi ir jāizmanto, lai uzlabotu Eiropas Savienības tēlu. Tas ir vajadzīgs mūsu pilsoņiem, Un mums ir jāizvirza šīs jautājums kā Eiropas Savienības institūcija prioritāte. prioritāte. Liels paldies! Nākošais runātājs - Šuntis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! E, šī problēma e, ir ļoti svarīga. Un e, tā būtu jāuzskata par prioritāru, un te ir visām dalībvalstīm jāsadarbojas, lai to izvirzītu kā prioritāti, lai mēs varētu darboties pēc iespējas efektīvāk profilakses jomā, bet arī rūpējoties par pašiem slimniekiem un viņu aprūpētājiem un pašu sabiedrību. Acīm redzot, ir jāveic vairāk pētniecībā un arī ārstniecības līdzekļu izstrādē. Un mums ir e, jāpalīdz arī slimnieku aprūpētājām ģimenēm. Un tāpēc svarīgi, lai pētniecība visās dalībvalstīs būtu vienādā līmenī. Dalībvalstis un padomei ir jāizveidojas kop, jāizveido kopīga darbība, eh, sadarbība, lai viņi, lai viņi varētu viens otram palīdzēt un gūt progresu šajomā. Mums ir vēl divi runātāji. Eh, nākošā runātāja būs eh, Lika Čūtis kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām uzskatu, ka ir šodien ļoti svarīgi veltīt pēc iespējas vairāk uzmanības pētniecībai, tā lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem, kas cieši no Alzheimer slimības. Eiropas Savienība apvieno 27 dalībvalstis. Un tā kā dalībvalsts viena pat nevar palīdzēt cilvēkiem, kas cieši no Alzheimer slimības. Mūsu veselības aprūpas sistēmas katrā dalībvalstī ir atšķirīgas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi palīdzēt uh, arī ģimenes locekļiem, un arī šī palīdzība ir atšķirīga katrā dalību valstī, un tāpēc mums mūsu centieni būtu jākoordinē. Jādara viss iespējamais, lai attiecīgi finansētu pētījumu, lai mēs tiešām varētu palīdzēt cilvēkiem, kas cieši no Alzheimer slimības. Un pēdējais runātais brīvā mikrofona procedūrā ir Roila kungs, lūdzu. Priekšstādātais kundze, arī es pavisam īsi runāšu. Daudz runāju par to, ka ir nepieciešama rīcība. Tā ir slimība, kas jau uh, liek ciešt daudziem un uh, prognoze ir tāda, ka vēl vairāk cietīs. Mums ir jāapvieno mūsu spēki dalību valstīs, tas ir saprātīgs, pareizs ceļš. Uh, Un uh, žēl tikai, ka šajā procedūras jautājumā mums ir uh, problēmas uh, parlamenta uh, nozīme izcelt. Tas viss ir noticis pēdējā brīdī tikai ar rezolūcijas palīdzību. Žēl, ka tā. Bet ja rezultātā rezultāts būs labs, tad tas būs svarīgi un tas būs izšķirīgi. Paldies! Priekšstādātāji, paldies! Tie bija runātāji brīvā uh, mikrofona procedūrā. Tagad vārds uh, padomē. Lūdzu, Cecīlija. Jā. Alzheimer's. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Alzheimer slimība un līdzīgas saslimšanas ir šausmīgas. Tie, kas ir piedzīvojuši, ka kāds ģimenes loceklis cieši no šīs uh, slimības un redz, kas notiek ar uh, šo ģimenes locekli vēlas, lai uh, pētniecība šajā jomā būtu plašāka. Mūsu, la, mums labāk jākoordinē zināšanas Eiropā. Eiropas pilota projekts ir vērsts uz to, lai labākie pētnieki Eiropā strādāt, lai turpinātu pētījumus, pētot šo un citas neirodeģeneratīvās saslimšanas. Šeit ir Eiropas sadarbības starp Franciju, Čehiju un Zviedriju. Un mēs jau uh, šeit redzam, ka mm, tiek diskutēta nozīme, kāda ir Alzheimer slimnī, slimība uz, attiecībā uz tautsēmniecību. Uh, Francijā notika uh, konference un tik, šajā tika runāts par to. Uh, savukārt Zviedrijā notika konferencē, kurā tika runāts par cieņu pilnu novecošanu. Kā jau teicu, padome savus uh, secinājumus izteiks 3. decembrī. Un, protams, ka tā rezolūcija, par kuru jūs balsosiet, rīt tiks ievērota jautājums par uh, Alzheimer slimību tiek izskatīts pētniecības uh, ietvaru programmā un atkārtot izskatīts. Paldies jums, ka pievērsāties šim būtiskajam jautājumam. Paldies! Priekšstādātā diskusijas par šo jautājumu ir noslēgts un balsojums notiks rīt. Saskaņā ar darba kārtību tagad vienas minūtes runas saskaņā ar 144. Um, re, uh, reglamenta punktu. Man ir jāsaka, ka ir daudz vairāk tēmu nekā mums ir uh, laika.